So I'm very glad that some of you are still present here. <laughs> Thank you. And let us start our second. Nu, un sāksim mūsu otro pēcpusdienas sesiju, šo komitejas sēdi. Un pirmais darba kārtības punkts Vai arī 13. punkts. MBU nodrošinātas vidē draudzīgas izaugsmas iespējas. Mums bija lieliska iespēja apspriest MBU Eiropas Savienībā, parunāt arī par enerģētiku un atjaunīgiem energoresursiem. Tā kā Ir ļoti labi, ka mums ir iespēja arī par zaļo izaugsmu parunāt. Un uh, mūsu referents ir uh, Filips Debakers. Un faktiski tā ir mūsu atbilde uz eh, komisijas rīcības plānu uh, vidē draudzīgas izaugsmas iespējām MVU. Un tur ir runa par to, mm, kādā veidā tātad izaicinājums var pārvērst uzņēmēju darbības ieguvumos un eh, kā to var sasaistīt ar eh, mazo uzņēmēju darbības aktu un eh, pāriet uz inovatīvu ražošanu un inovāciju, nu, tas ir viens eh, no vis eh, tātad mūsu tātad populārākiem lozungiem. MBU, protams, ir ļoti svarīgi nodrošinot ilgtspējīgu tautsēmniecību. Un tie visi ir mm, jautājumi, kurus ziņojumā mēs varētu skart un jums vajadzētu padomāt arī par pārēju uz videi draudzīgu saimniekošanu un um, par to, kādā veidā uh, tieši MVU varētu gūt šajā jomā labumu. Un tāpēc uh, tagad es vēlētos aicināt debakera kungu Uh, uz dažām minūtēm e, iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka man ir um, iespēja varbūt paskaidrot dažas idejas un uh, argumentāciju, ko esmu iekļāvis. Un uh, labprāt uzklausīšu arī kolēģu viedokli par to, kādam gal galā vajadzētu būt ziņojumam. Uh, Nu, ja mēs runājam par vidē draudzīgu izaugsmu, tad ir jāizmanto tās iespējas, kādas mums ir un kuras uh, ir neatņemama uh, ilgspējīgas izaugsmas sastāvdaļa. Un mums ir jāatbalsta uh, biznesa modeļu maiņa un veids, kā uh, mūsu uzņēmēja darbība šodien attīstās. Mēs joprojām esam patērētāja sabiedrība, un mēs tāda esam, un tas nozīmē, ka mums būs vajadzīgs vairāk ūdens, vairāk enerģijas un tā tālāk, un jūs labi zināt, ka tas nav ilgspējīgs risinājums. Ilgtermiņā noteikti nē. Un tādēļ mums ir jāpārveido sevi, jākļūst par vidē draudzīgāku tautsājumniecību, eh, radot attiecīgus apstākļus inovācijām, lai mūsu kompānijas varētu izmantot visas iespējas, mm, kādas eh, rāda mm, vidē draudzīga izaugsme. Es esmu zinātnieks pēc izglītības un uh, uzskatu, ka uh, ir ļoti daudz dažādu iespēju, un globālie uh, tirgi uh, šobrīd vidas pasā, eh, pakalpojumu sniegšanā tiek eh, vērtēti eh, kā ļoti dārgi, ar vārdu sakot, vērtīgi, un tas varētu vēl pieaugt par 3-4 reizēm. Es domāju, ka mums ir milzīgas iespējas šajā jomā, un pēdējo pāris gadu laikā izaugsme ir 3% apjomā šajā ekonomikas nozarē Tā kā mums ir jāpalīdz uh, eh, MVU attīstīties, tā, attīstīties tālāk. Uzņēmumi, kas ir aktīvi šajā jomā, uh, rāda milzīgu nākotnes potenciālu, un tas var būt arī industrijas pamats nākošās desmitgades. Uh, Un tur, protams, ir jāsadarbojas zinātniekiem un uzņēmējiem, mums kā politiķiem ir jārada atbilstoši apstākļi un vide, lai tas varētu notikt. Un tieši par to arī ir runa šajā ziņojumā, par to, kādam šim satvaram tad vajadzētu būt. Arī ekonomiskajā literatūrā arvien vairāk tiek rakstīts par zaļo izaugsmi un zaļo ekonomiku, kas piedāvā izaugsmi, mm, nat racionālu resursu izmantošanu. Un viss svarīgākais ir um, apvienot izpēt, pētniecību attiecībā uz izaugsmi un pēc tam organizēt ražošanu vidēji draudzīgā, ilgspējīgā veidā. Un, manuprāt, tas ir iespējams. Un caur vērtību ķēdi, piemēram, ražošanas ķēdē ir pārāk daudz zaudējumu, sākot no uh, Uh, izēja materiālu ieguldījuma līdz gatavajam uh, produktam. Un visbiežāk mēs to cenšamies labot, mm, veidot uh, tādu mm, bezatlikuma tehnoloģijas principu, kas nevar tikt izmantots vienā ražošanā, var tālāk tikt izmantots citā. Un ir, protams, arī jāsamazina e, ieejošo izē materiālu izmantošana, resursu izmantošanas efektivitāte. Izmantojot jaunas tehnoloģijas, mēs varam samazināt iz, nepieciešamo izēvielu daudzumu, un uh, tas samazinās mūsu atkarību no ārējiem faktoriem. Nu, tas attiec uz uh, daudzām precēm, un lai mēs būtu vairāk resursu efektīvāki, uh, uzņēmumiem e, ir jāmaina sava ražošana, viņiem samazināsies e, ražošanas izmaksas, un viņi arī varēs uzklā, uzkrāt pieredzi e, šāda veida ražošanā. Un tie, kas to jau ir izdarījuši, varēs kalpot mums par labu piemēru. Ir arī citi veidi, kā uzņēmumi var padarīt mūsu tautsēmniecību zaļāku. Mēs te varam runāt par enerģētiku un citām lietām, bet es vēlētos pievērsties MBU, kas ir arī mūsu virs, eh, ziņojuma virsrakstā. Uzklausīšanā vakar ļoti skaidri parādījās, kāda var būt MBU eh, loma. Un mēs arī dzirdējām, kādas ir eh, problēmas, ar ko sastopas MVU. Un šeit es vēlējos minēt dažus punktus, kurus esmu iekļaus ziņojumā. Uh, Beigu beigās viss tas noved pie tā, ka ir jārada laba uzņēmēja darbības vide, jo jaunie uzņēmumi nevarēs izmantot uh, zaļās izaugsmes izdevības, ja nebūs šādas vīde. Tas ir jāveicina caur izglītību, caur administrīvām procedūrām un samazinot uh, birokrātisko slogu likumdošanā, kas uh, ir attiecas uz uzņēmumu reģistrāciju, dibināšanu tā tālāk. Protams, ir jārisina arī jautājums par eh, pieeju kapitālam, tas tika daudz cilāts vakardienas eh, diskusijās, un tieši tāpēc īpaša uzmanība jāpievērš riska kapitālam, eh, palīdzot izstrādāt biznesa plānus un panākot jaunu kapitāla injekciju šajā jomā, un ar to es arī beigšu. Uh, ir jāstimulē uzņēmē darbība arī pēc tam, kad uzņēmums, piemēram, ir bankrotējis, ir daudz, daudz cits lietas, kas šajā ziņojumā tiks pieminēts. Un ir svarīgi, lai mēs nerunātu tikai savā starpā, bet lai runātu arī ar uzņēmējiem un skatītos, kā mēs varam atvieglot uzņēmēju dzīvi un veicināt investīcijas šajā tautsēmniecības jomām un lai zaļā izaugsme tik pilnībā ņemta vērā. Un labprāt uzklausīšu kolēģu viedokļus, lai būtu tāds ļoti labs, pilnesinīgs ziņojums, lai visi saprastu, ka no itras puses mēs ļoti nopietni raugāmies uz šo jautājumu. Paldies. Liels paldies, kolēģi! Tagad došu vārdu ēnu referentam ETP, vārds, ETP grupas vārdā Polam Rībigam. Jā, liels paldies eh, priekšsādātāja Buzika kungs, pateicos arī referentam, debakara kungam. Manuprāt, ir ārkārtīgi ļoti labi, ka mēs šo izaugsmes tēmu nostādam centrā, un zaļā izaugsme nozīmē uh, to, ka mm, tāpat kā satiksmē, luksofori jāpārslēdz uz zaļo, un mums ir svarīgi nopozicionēties, un tāpēc es uzskatu, ka zaļā izaugsme ir tāda, kas uh, radīs jaunas darba vietas tieši jaunatnē, un, protams, tas mums radīs iespējas ne tikai Eiropā, bet arī ārpus Eiropas. D Attīstības eh, politika mums šeit pavēra ļoti labas iespējas lielajā Āfrikas kontinentā, kur ir redzams, ka ir nepieciešams daudz infrastruktūras uh, higienas jomā, vai tā būtu ūdens apgādes sistēma, vai ka, ka, kanalizācija, veselības aizsardzība, enerģija un daudzas Daudz uh, starptautiskās tirzniecības komitejā tika runāts par konfliktiem, kas saistās ar izzēvielu iegūšanu, un mums Eiropā ir jāuzdod sev jautājumu par globālo attīstību, tāpēc mums ir ārkārtīgi būtiski domāt par to, kā radīt atraktīvu investīciju vīdi, Eiropas reindustrializāciju, par ko mēs uh, tagad daudz runājam ievēlam Dačana kungu iepriekšējo komisijas komisāru. Mēs esam ievēlējuši atkārtoti un izvirzījuši mērķi 20% um, līdz 2020. gadam klimata un enerģijas jomā mērķu iz, sasniegums, sasniegšana izskatās labi, bet reindustrializācija, tur mēs neko daudz neesam panākuši pašlaik. Uh, par 1,8% rūpnieciskā ražošana ir samazinājusies un tajās valstīs, kurās ir visaugstākais bezdarbs, ir tās, pa, tās pašas valstis, kuras nav piekopušas kār, kārtīgu rūpniecības politiku, piemēram, Grieķijā tā ir tikai 11%, Francijā 12-13%, un te ir nepieciešams rīkoties. Ja mēs paraugāmies uz vērtību radīšanas ķēdi, tad ir nepieciešams nodrošināt, ka mēs Eiropā paši ražojam enerģiju. Šobrīd mēs uh, iepērkam enerģiju ik gadu par 500 miljardiem eiro, un tāpēc rodas jautājums, kāpēc nav iespējams uh, ražot uh, par izdevīgām cenām enerģiju vairāk Eiropā. Mēs uh, izdodam aptuveni 200 miljardus eiro par izēvielām, un uh, Kopsumā tātad tas būtu 700 miljārdi eiro gadā. Tas ir vairāk nekā divas reizes apjomīgāk nekā Junkera piedāvātā programma. Un, un tātad tas ir arī tāds mm, zemu augošs auglis, kas mums būtu sasniedzams. Tāpēc ir mm, Natūra 2000 un putnu dzīvotņu aizsardzības direktīva ir labi piemēri, kur mums izdevies panākt, gūt panākumus, bet tagad ir nepieciešams domāt par rūpniecības uh, apgabaliem, kur tiešām vēl joprojām ir iespējams strādāt. Ir nepieciešama stratēģiska ilgtermiņa plānošana, teritoriālā plānošana, jo ir nepieciešamas teritorijas, kur veidot jaunas darba vietas Un redzu, ka priekšsādātājs jau skatās man uz mikrofonu, bet dzirdu, ka Dačana kungs vēl pagaidām nav klāt, un e, tāpēc, e, lai izvairītos no pauzēm, labi, labi, es tūlīt jau beigšu, ir arī citi ēnu referenti klāt. Liels paldies! Kobolta kungs e, S un D politiskās grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji, paldies arī referentam. Protams, ka tā ir laba iespēja saistībā ar šo ziņojumu apspriest to, kā mēs varam nonākt pie ilgtspējīgas, uh, resursa efektīvas, zemu oglekļa izmešu līmeņa ekonomikas un kā veicināt MVU darbību, kā reindustrializēt Eiropu. Ir daudz lietu, ko mēs te varam darīt. Un Un tā varētu būt laba biznesa iespēja Eiropai. Es piekrītu referenta sacītēm, bet ja mēs paraugāmies uz komisijas ziņojumu, tad mm, ir jāraugās arī uz mikro uzņēmumiem un jaunajiem uzņēmumiem, par kuriem atsevišķi būtu jārunā šajā ziņojumā. Ir nepieciešams veicināt uzņēmē darbības gāru un te ir daudz iespēju, mm, kā veicināt šos ciklus, piemēram, ja cilvēks eh, dibina jaunu uzņēmumu, tad arī citi no tā iegūs. Šīs lietas ir ļoti svarīgas. Otrakārt, industriālā simbioze ir nepieciešama aktīvāka un uzlabota sadarbība starp uzņēmumiem no dažādām nozarēm, kas varētu gūt labu no, nu, labumu no uh, atkritumiem citā nozarē. Es domājot par savas uh, valsts pieredzi par Dāniju, var pastāstīt daudz, piemēram, kā to ir iespējams izdarīt. Vēl ir jālikvidē zināšanu trūkums. Daudzos, daudzos mazajos uzņēmumos ir nepieciešama zinātība par to, kā ir atkārtot iespējams uh, izmantot atkritumus vai atlikumus no resursiem ir jādomā par resursu koordinēšanu vietējā līmenī un domāju, ka tur ir nepieciešams konkrēts idejas. Un ceturtkārt, es domāju, ka e, tā, tas e, svīras efekts, e, kas ir iespējams izmantojot apārsnes 2020 programmu un citus finansējuma avots ir jāizmanto. Un es zinu, ka man vairs nav daudz laika runāt, tāpēc es nevaru izskaidrot visas manas idejas, bet eh, gribēju teikt pat lielākām kompānijām un resursu efektīvām kompānijām. Te es atkal runāju par Dāniju. Tad tieši Resurs efektīvākās eh, kompānijas eh, rāda vislielākos ieņēmums valstī, vislielāku pievienoto vērtību, un mm, tāpēc eh, mums ir ļoti labas iespējas stiprināt konkurētspēju un resursu efektīvāku izmantošanu. Es, es un D vārdā ceru ļoti labi ar referentiem sadarboties pie šī ziņojuma. Liels paldies, Kofota kungs! Zolo kungs, nākamais runātājs. Ekomi, grācie. Eh, io vorrei partire proprio dai dati. Liels paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pakomentēt zaļo rīcības plānu MVU. Dzirdam, ka 93% MVU ES strādā pie tā, lai veicinātu iniciatīvas resursu efektīvākai izmantošanai, vai vismaz mēģina to darīt. Uh, jo tikai 42% uzņēmumi no šīm iniciatīvām gūst reāls rezultāts. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir pavisam konkrētas problēmas, proti tādas, ka ir instrumenti, tie tiek izmantoti, bet uh, to izmantošana nav efektīva, tāpēc mums būtu jākoncentrējas uz to, lai nodrošinātu, ka šie centieni ir veiksmīgāki. Te ir arī daži ieteikumi. Ir jāuzlabo tiešā pieeja finansējumam, jāiesaista vietējās struktūras, pašvaldības, kas pārvalda vietējā līmenī izmantojamos līdzekļus, jāveicina uzņēmumu iespējas piekļūt šādiem līdzekļiem. Uh, Un vēl svarīgāks punkts, manuprāt, ir tas, ka ir nepieciešams monitorings, ir nepieciešams uzraudzīt rezultātus, jo tikai konstanta uzraudzība nozīmētu to, ka mēs varētu veikt pieskaņojumus un uzlabojumus savā darbībā. Pretējā gadījumā rodas risks, ka eh, ir labi nodomi, bet netiek sasniegti īsti rezultāti. Tāpēc lielāka uzmanība jāpievērš uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka programmas īstermiņā tiešām gūst rezultāts. Liels paldies! Un tagad kādī kungs? Kāda ir kungs? Diemžēl nav ieslēgts mikrofons runātājiem. Thank you very much, Mr. President, and thank Paldies priekšsādātāji, paldies referentam Debakera kungam, saka Kellī kungs. Paldies viņam par labo darbu. Vispirms jau par nosaukumu. Manuprāt, te ir divas lietas, ko vajadzētu uzsvērt. Ja mēs runājam par MVU, mēs runājam par lielāko daļu biznesa. Tas ir vairāk nekā 80%, attiec gandrīz visiem. Otrakārt, tur droši vien vajadzētu iekļaut vienu vārdiņu - profitable, peļņu nesošs, jo daudzi uzskata, ka zaļā izaugsme nav peļņu nesoša, un jau Pauls Rībiks norādīja, ka ir nepieciešams būt uh, konkurētspējīgiem, audzējot uh, rūpniecisko pamatu, bet uh, mēs varam būt arī zāļi, un tas ir īpaši svarīgi. Mm, te var daudz ko darīt gan parlaments, gan jaunā komisija. Komisijai ir vairākas eh, jomas, kur tā varētu strādāt un kas nestu labumu visiem uzņēmējiem. Ja mēs resursus izmantojam efektīvāk, ja veicam otrreizējo pārstrādi un esam eh, efektīvāki, to neviens neapšauba. Un, mm, nav nekādu šaubu par to, ka šis ir ļoti svarīgs eh, tēmats. Domāju, ka šobrīd sabiedrība tam pievērš lielāku uzmanību nekā jebkad iepriekš, bet mm, te ir jārunā par pēļņu, par zaļo izaugsmi, MVU un industriālās bāzes atjaunošanu, es kā arī konkurētspēju pasaules arēnā. Liels paldies un tālāk vēl viens ēnu referents Bütikoferkungs. Man jāatvainojas priekšsādātāji par to, ka nokavējos. Un man vēlāk ir jāsteidzas uz citu sanāksmi, bet es eh, atbalstu, referen apsolu referentam, ka viņu atbalstīšu. Jūs man varat uzticēties. Priekšsādātājiem nav ieslēgts mikrofons. which were not expected pēc ēnu referentiem, par kuriem nebija gaidīts, ka viņi šodien te būs pēcpusdienā, mēs uh, dosim viņiem vārdu, lai izteiktos par nākamo ziņojumu. Tas ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc piedodiet, ka es mēģināju saīsināt jūsu uzstāšanos komisijas vārdā Kirstī Ekraudman Sīla kundzei vārds. Paldies priekšsādātāji, paldies komitejai. Ļoti priecājos par to, ka jūs teicāt, ka atbalstat uh, zaļo izaugsmi MVU. Es varu tikai piekrist jums un apsveicu jebkādas jaunas idejas, kuras jūs varētu mums piedāvāt komisijai, m, lai īstenotu zaļo rīcības plānu. Es pilnībā saprotu, ka Eiropa ir uz izaugsmes ceļa un mums tas būs smagi, bet uzskatu, ka zaļā izaugsme mums eh, sniedz labas iespējas atgriezties uz izaugsmes ceļa. Mūsu jaunākie dati rāda, ka um, izaugsme veicina dažādu nozaru sadarbību un no turienes rodas arī visvairāk uh, inovāciju. Ja mēs runājam par cirkulāro ekonomiku, tad es domāju, ka tur ir ļoti laba iespēja sadarbībai un jaunai izaugsmē. Tā, tā kā biznesa iespējas te ir ļoti spēcīgas. Re, referents un ēnu referenti piedāvāja, ka pasaules tirgus mm, vides precēm ir ļoti liels un Eiropa tajā aizņem vienu trešdaļu. Uh, bet tas ir tikai 10% MVU eksports, tāpēc domāju, ka MVU te ir liels iespējas. Ja mēs paraugāmies uz MVU kopumā, tad mēs uzskatām, ka tā viņiem ir laba iespēja, jo samazina ražošanas izmaksas, katrs var mēģināt uzlabot savus ražošanas procesus, un šajā situācijā iegūst pilnīgi visi uzņēmēji. MVU kuriem ir vismazāk iespēju pievērst um, šo, šim jautājumu uzmanību, tad um, ir īpaši būtiski, lai mēs viņiem palīdzētu. Mēs esam uh, identificējuši 24 konkrētas soļus, kas uh, palīdzēs MVU uzlabot uh, resursu efektīvāku izmantošanu un palielinās uzņēmē darbības iespējas. Mēs uh, ļoti gaidām jūsu ziņojumu un esam jūsu rīcībā, lai sniegtu papildu informāciju, ja jums tāda būtu nepieciešama. Paldies! Liels paldies! Gribēju jautāt mūsu ēnu referentiem, vai viņi vēlētos kaut ko piebilst pēc komisijas sacītām vai Rībika kunga vai Kofoda kunga sacītiem. Rībika kungs, lūdzu. Bet ļoti rezumējoši. Jā, pēc tā, tā kā es darbojos arī budžeta grupām, budžeta komitejā un redzu, ka padome ļoti specializējusies uz uh, budžeta apgriešanu, kas uh, kopējo budžetu samazinājušas par 4% un pašlaik mēģina samazināt arī itre budžetu, tad es domāju, ka nākotnē būtu svarīgi pievērsties tam, ko mēs eksporta ziņā varam darīt šajā jomā, tāpēc es apsolu šai komitejai, ka sniegšu pilnu atbalstu diskutējot par budžetu, lai nepieļautu sei samazinājumus. MVU piedāvā lieliskas izaugsmas iespējas, tāpēc tas būtu jāizvirza priekšplānā Kofolda kungs, Zulo kungs. Mm, jūs nerunāsiet labi, tad um, referenta kungs rezumēt šie diskusiju. Jā, Paldies, es redzu, ka visiem ir laba griba un vēlme strādāt pie šī ziņojuma. Ceru, ka mūsu viedokļi būs līdzīgi. Tas ir svarīgi, lai mēs varētu nodrošināt labu sadarbību, bet viens pēdējais komentārs. Mēs visi esam, mūsu rīcībā ir līdzekļi no Eiropas līdzekļiem, no apvāršana 2020, arī no citām programmām, bet ir jādomā arī par privātām investīcijām. Uh, ir nepieciešams izmantot Eiropas līdzekļus, lai radītu satvaru, kurā privātie investori un privātās inovācijas arī apgūtu šo tirgu. Tas ir izaicinājums, lai apspriestu, kā jauni produkti parādās Eiropas vienotajā tirgu, jo, protams, ir jau jauki, ka pastāv inovācijas un jaunas idejas, ka tiek izstrādāti jauni produkti, bet ir nepieciešams, lai tie sasniegtu jaunus patērētājs. Jādomā par to, kā mēs varētu samazināt birokrātiju, lai šie produkti parādītos tirgu, arī tam vajadzētu pievērsties ziņojumā. Zinu, ka komisija ir daudz labu ideju, un es priecājos par to, ka viņi ir mūsu rīcībā un vēlas ņemt prātā mūsu idejas, bet es ceru, ka mēs varēsim atrast um, <clears throat> labas idejas, ko, ar ko papildināt jau sagatavoto komisijas ziņojumu. Ceru, ka tas būs ļoti pamatīgs ziņojums, kas uh, sūtīs labus signālus uh, komisijai un ārpasaulē. Paldies ēnu referentam. Gribēju teikt, ka ziņojuma projekta izskatīšana notiks 23. un 24. februārī 2015. gadā. Mums pa dienām vēl konkrēta programma nav izstrādāta bet datums ir 23. un 24. Un, protams, pirms ziņojuma projekts um, tiks sagatavots, mēs uh, varam piedāvāt uh, arī grozījumu iesniegšanas termiņu 25 februāris, proti vienu dienu pēc komitejas sanāksmes. Tāpēc paturiet prātā, ka 23. un 24. februārī mēs izskatīsim ziņojumu projektu ITRE komitejā, un nākamajā dienā, 25. februārī, mēs gribētu piedāvāt uh, kā termiņu grozījumu iesnākšanai, jo mēs vēlamies uh, pabeigt darbu līdz uh, brīvdienām. Tāpēc ir nepieciešams šāds termiņš eh, grozījumu iesniegšanai 25. februārs, jo jūs zināt, ka pēc tam sako tulkošana un visās, viss pārējais process, ja vēlamies iet uz priekšu. Dārgie kolēģi, un tagad sāksim skatīt vēl vienu ļoti svarīgu tēmu mūsu prātā. Tas ir 11. darba kārtības punkts Savienības siltuma, siltumnīca efekta gāzu emisijas kvotu, tirzniecības sistēmas, tirga, stabilitātes rezerves izveida un darbība un grozījuma izdarīšana direktīvā 2003, slīpsvītra 87, slīpsvītra EK. Gribēju teikt, ka referents um, Tajānī kungs ir informēts, ka mēs droši vien sāksim um, skatīt šo jautājumu ne vēlāk kā bez 15 minūtēm 4. un viņš mūs ir informējis, ka viņš ir aizkavējies citā komitejā, tad viņš būs klāt gandrīz tūlīt. Bet gribēju teikt, ka viss jau ir gatavs, ir ziņojuma projekts, ir pat grozījumi Un tāpēc tagad mums ir jārunā par grozījumiem. Jūs zinat, ka šo jautājumu mēs vairāk kārt esam apsprieduši. Un ir iespējams, ka mēs eh, varbūt pat sāksim ar ēnu referentiem. Un vispirms eh, dosim vārdu Pīteram Eriksonam no zaļajiem, jo kolēģim ir jāsteidzas. Un jūs Zinat, kolēģi, ka tas uh, ir pēcpusdienā, nevis no rīta. Jā, šis jaut, šo jautājumu bija paredzēts skatīt rīta sēdē, un esmu ļoti priecīgs par to, ka tagad man tomēr tiek doti iespēja izteikties, sacīt to, ko es gribu pirms dodos prom. Pēdējais jautājums, par kur spriedām, bija par zaļo izaugsmi mazos vidējos uzņēmumos. Un tagad man jāsaka viena svarīga lieta šai lietā ir skaidri mērķi par ilgspējīgu nākotnē un politiskajiem instrumentiem, kas atbalsta šo ceļu uz ilgspējīgu attīstību. Un šeit domājot par klimatu pārmaiņām un instrumentiem, kas ir mūsu rīcībā, to pārtraukt Tad iespējams vissvarīgākais instruments, kas mums ir dots no Eiropas Savienības, ir ETS. Jā, emisijas kvotirzniecības sistēma. Tagad es pietik, esmu priecīgs par to, ka komisija ir pievērsus uzmanību ļoti svarīgai īstenai problēmai šai gadījumā, proti, ka ETS sistēma nedarbojas tā, kā tā bija paredzēts darboties. Un jau sen, jau ilgu laiku tā tā nav darbojusies. Tāpēc ļoti labi, ka komisija uz to atbilda ar eh, tirgu stabilitātes rezerves izveidi. Taču, diemžēl, tas nebija tāds pilnvērtīgs process. Gadiem eh, bija problēma, kad komisija vēlējās uh, to sākt un kas tad būtu darāms ar visām šīm uh, iepriekš jau samaksātām kvotām un ar citām problēmām, kas bija jārisina. Vai mēs tiešām varam garantēt, ka tas būs pagrieziena punkts? Un esmu gandarīgs par to, ka mums bija sanāksme starp ēnu referentiem un referentu, un ir acīm redzami, tagad mēs to redzam, ka pastāv vairākums, ja tas tā tiks īstenots kas iestājas par izmaiņām uz labo pusi šajā komitejā un iespējams visā parlamentā kopumā. Viena no svarīgākām lietām iespējams ir e, šo sistēmu sākt agrāk. Mēs ceram, ka to varētu sākt 2017. E, gadā, un tad mēs varētu e, arī atcelt visas iepriekš e, sniegtās kvotas, kas bija jau šai sistēmā agrāk. Trešais jautājums ir tas, kā daži cilvēki ir pievērsušies emisiju noplūdei, taču vairums ēnu referentu šķiet piekrītam, ka tas nav jāskata šeit, bet eh, kādā citā vietā. Tāpēc ir svarīgi eh, nesajaukt diskusijas par šo sistēmu ar citu problēmu. Un noslēgumā ir dažas nelielas izmaiņas detaļās tajā, ko piedāvāja komisija. Un es domāju, ka mēs varam vienoties par tām šajā komitejā un cerēsim, ka būsim darījuši visu, kas mūsu spēkos, lai šīs izmaiņas veiktu un lai šo sistēmu beidzot padarītu par veiksmīgu, ka tā var darboties. Paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem. Un sociāldemokrāta grupas vārdā vēlos pieteikt Terezu Grifinu. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! Dargie kolēģi, paldies par jūsu darbu pie šī svarīgā dosjē. Arī es biju priecīga secināt, ka mūsu pirmajā referentā radās liels vairākums dažādajās politiskajās grupās sociāldemokrāta Alde, Zaļie un Goji par galvenajiem aspektiem šajā dosjē par to, un arī vienošanās par to, ka 2017. gada sākumā jāatsāk šī uh, tirgus darbība un ka arī kvotas nav jādod atpakaļ no iepriekšējiem. Mēs virzāmies tai pašā virzienā, lai stiprinātu ETS ar šo stabilitātes rezervi, un tas jāņem vērā arī atbilstošajā ziņojumā. Runājot par MSR sākotnējo datumu, mēs aicinām 2017. gadu būt par šo datumu mūsu grozīmos. Un man komentāri par to. Pirmkārt, nav jēgas gaidīt. Mums ir instruments, kas nedarbojas, mums tas pēc iespējas ātrāk ir jāsalabo. Ja mēs ieviesīsim MSR tikai 2021. gadā, mm, pārsvars vēl ar vien būs pārāk liels un arī cēle būs pārāk maza par šīm kvotām un uh, investori nevēlēsies uh, ieguldīt uh, tīrās tehnoloģijas vēl par veselu desmit gadu vēlāk, viņi to tikai darīs. Un tad ir arī arguments pret āgru sākšanu. Pirmā kritika būtu tāda, ka industrijai jādod laiks gara, uh, reaģēt, uh, nu, ka vairs kvots nebūs par brīvu. Un tā ir jāizmanto. Ja, šī sistēma ar pareizu oglekļa cenu pēc iespējas drīzāk. Turklāt eh, liela daļa rūpniecības pārstāvja jau prasa agru sākšanas datumu. Turklāt mums ir vesela virkne nozaru sarakstā minēts, kas ir pakļautas eh, riskam tad, ja šīs sākuma datums būs sākot no 21. gada pastāvošie pasākumi turpināsies vēl arī pēc 2020. gada, lai novērstu oglekļu noplūdi. Vairums valstu padomē iestājas izdara spiedienu par āgru sākumu datumu, un mēs ceram, ka komisija arī atbalstīs šo agrāku datumu, ja padomu parlaments to pieprasīs. Un komisārs vakar šai komitejā apstiprināja, uh, ka komisija būs par labu agrajam sākuma datumam, 17. gadam. Un tam arī jātiek iekļautam itri atz atzinumā. Mans kolēģis no Zariems uh, arī izteicās par iepriekšējām kvotam. Ja mēs vēramies, lai mūsu komitejas darbs bija, būtu konsekvents, tad jāņem vērā, ka šīm kvotām būtu jāatgriežas atpakaļ 19. gadā. Ja 900 miljonu kvotu atgriezīsies tirgū, tad tas būtu tikai loģiski un izvairīsies līdz ar to visu sistēmu šoka. Es vēlos stiprināt MSR, es vēlos to padarīt par veiksmīgu instrumentu. Es savos grozījumos piedāvāju atteikumu īpatsvaru 25%, Un tad līdz 2024. gadam pārāk liela piegāde piedāvājums tad būtu novērsts jau. Te ir runa par 300 miljoniem un eh, MSR sliekšņu samazināšana uh, novērsīs to, ka tirgu būs pārāk liels piedāvājums, kas ir problēma pat labam, trīs jau beigšu. Un runājot par uh, eh, ogas noplūde, es atbalstu realistisku paveicamu sārakstu. Taču man ir daži apsvērumi. Pirmkārt, šis atzinums par MSR ir cita lieta. MSR runā par pieejamo kvotu apjomu tirgu, nevis par brīvajām kvotām, kas tiks sniegta rūpniecības nozarēm. Un otrkārt, ir e, liecīs par to, ka no ETR neizriet nekādu oglekļu noplūdu pasākumi, kas līdz 2020 gadam ir paredzēti karbon noplūdes mazināšanai, jau ir spēkā. Visi tikai iegūs no uh, eh, ETS reformas, un es uzskatu, ka šie apsvērumi tiks ņemti vērā no referentu puses viņa kompromisos. Paldies priekšsēdētāji. Lielas paldies. Referentkungs. kungs. Priekšsēdētā vietnieks, mēs, vietnieki, mēs sākām, tāpēc, ka mūsu ēnu referents steidzās un arī Federle kungs steidzas. Varbūt jūs vēlaties izteikties tagad vai vēlāk. Nē, nē, tā jaunī kungs varētu izteikties pirms saka Federlai kungs. Nē, nē, es nesteidzos, saka Federlai kungs. Ļoti labi, turpin priekšstādātais. Es atvainojos ēnu referenti, bet nu tā bija izmaiņa mūsu darba kārtībā. Grobaučika kungs un Ērstes kundze nav klāt tagad divāni referenti, jo viņiem nebija iespējams gaidīt ilgāk. Varbūt nākošā tādā līdzīgā gadījumā, nu taškārt, kas tāds notiek, mūsu referents nevar būt klāt, nu to es saprotu. Šajā gadījumā varbūt koordinators no tās pašas politiskās grupas varētu tad izteikt, izteikties. Uh, ref, ēnu referentu vārdā, un tad varētu mums prezentēt šos komentārus šai komitejai, jo šodien sanāk, ka mums trūkst veselu divu ēnu referentu, kas iepriekš bija klāt, bet, nu, viņiem arī bija nopietnas. Uh, Mums bija nopietns apsvērums, kāpēc mainīt darba kārtību. Referentēna, referent, uh, eh, priekšsēdētāja vietnieki, jums ir vārds. Kā referentēm, paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos pastāstīt par to, kāda situācija ir pēc sanāks, kas notika pirms divām nedēļām par šo atzinumu. Jūs jau zināt, kāds ir mans viedoklis, tas nav mainījies aizvakar. Es pirmoreiz tikos ar visiem ēnu referentiem, vēlos izmantot šo iespēju viņiem pateikties par viņu lielo ieguldījumu un viņu klātbūtni šai tikšanās reizē. Pagājušajā piekdienā mēs saņēmām grozījumus manam tekstam nedaudz pār par simts grozījumu saņemam. Un eh, te ir galvenie pieci jautājumi. MSR sāk, institīvas sākuma datums. Daži vēlas, lai tas būtu vēlāk, citi, lai būtu sāktos agrāk. Un es neierosināšu līdz ar to oriģinālā datuma mainīšanu, kas bija komisijā minēts, tātad 2021. gads. Un otra grozījuma grupa ir saistīta ar kvotu uh, griestiem, kas tiks iekļaut tirgu nevis ar. Tieši tāpat daži grib, lai tas apjoms būtu lielāks, citi, lai būtu mazāks šis slikt. Tāpēc aicinātu no 10 līdz 12 procentiem. Trešā grozījuma grupa saistīta ar atpalikušajām kvotām. Komisijas priekšlikums tās nepieminēja, un es nedomāju, ka te par to būtu jārunā. Komisija ir solījusi, ka 19. 20. gadā šīs kvotas atgriezīsies tirgu, un tā tā arī būtu jānotiek, manuprāt. Ceturtais eh, grozījuma loks saistīts ar oglekļa noplūdi rūpniecībā, un te valda konsens. Un pēdējā grozījuma grupa ir saistīta ar pārskatīšanas datumu un ECR, EK, ETS direktīvu. Šķiet, ka ir vispārējais konsens par to, ka kad tirkus sāks darboties, tad mums būs eh, itin ātri jāpārskat, vai tas labi darbojas. Komisija šiet ir gatava piedāvāt direktīvas pārskatīšanu tad, kad MSR mehānisms tiks apstiprināts. Un manā skatījumā tas ir ļoti labs piedāvājums. Es nevēlos eh, tērēt vairāk jūsu laiku pie šī temata. Uh, Taču es uzskatu, ka svarīgi, lai šī komiteja spētu aizstāvēt Eiropas rūpnieku tīklu un nodrošināt to, ka galīgais teksts būs labi sabalansēts atbilstoši komisijas priekšlikumam. Kā jau es sacīju, arī Es esmu optimistiski noskaņots un es vēlos, lai mums izdotos rast risinājumu, kurā atbalstīt pēc iespējas lielāku šīs komitejas deputātu skaits. Un es ierosināju priekšstādātāju kungs dažādiem ēnu referentiem, ka es viņiem nosūtīšu kompromisu grozījumu sākotnējo projektu 8. decembrī pirmdien Un tad eh, sagatavošos otrais tikšanās reizei ar eh, ēnu referentiem Strasbūrā. Tātad nākošu nedēļu mēs varbūt varētu tikties ar ēnu referentiem, ēnu referenta asistentiem, lai redzētu, tad, eh, vai teksts ir pieņemams, un tad pēc tam, ja būs sanāk Strasbūrā, uz kuru es arī vēlētos aicināt Beletkungu, kungu, Nu, tad tur mēs visi zināsim, kāda ir situācija. E, turklāt viņš ir bijis šīs komitejas e, deputāts tik ilgu laiku, un viņš ar vienu interesēs par šīs komitejas darbu. Ja tas viņu interesē, tad es ierosinātu, ka arī viņš apmeklē šo sanāksmu, un tad mēs vienosimies par datumu kopā, bet nu katrā ziņā tas būs Strasbūra. Un pēc tam tiksimies janvārī pirms balsošanas, lai atkal to apspriest tātad vēlreiz. Paldies un atvainojos par aizkavēšanos. Es patiesībā. Kā jūs zināt, vēlējos, lai šis jautājums tiktu skatīts vēlāk. Lielas paldies! Eh, eh. Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs. Ļoti labi, ka Belēt kungs ir mūsu vidū, un tad mēs arī ar jums varam apspriest dažas temats. Grobačī kungs, lūdzu, vārds jums. Dziękuję bardzo, tak, oczywiście. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, protams, arī Es no savas puses vēlos izteikties par šo tematu. Mēs piekrītam kunga piedāvātajai koncepcijai. Viņš piedāvāja ļoti racionālu risinājumu, taču ir daži komentāri par pamat jautājumiem, uz kuriem gribam norādīt. Piemērams, piemēram, regulas termiņš. Mēs domājam, tas ir mazliet pāragri, ņemot vērā pašreizējo krīzi, kas valda Eiropā un e, draudus Eiropas ekonomikai. Mums svarīgāk ir aizsargāt rūpniecību, to pieminēja arī Tajānikungs. Protams, arī aizsargāt darba vietas mums ir svarīgi. Es domāju, varbūt pastāv nopietni draudi ja negluži labi pārdomāts projekts tiks īstenots, runājot par sertifikātu piešķiršanu, tad uh, eh, sertifikātu skaits, kas ir laists tirgu vai izņemts no tā, es domāju, ka griezt būtu, uh, slieksnis ir jāmaina un tam jāatbilst tāds līmenis, kas atbilst uzņēmumu darbībai. Mēs nevaram pieļaut, ka ir pārāk maršādu certifikātu un kvotu tirgu. Tas novedīs pie ātras, ātra cenu pieauguma, un tad tā būs īsten problēma. Tas eh, skars, smags skars rūpniecību, un mūsu skatījumā tieši rūpniecība ir svarīgāka. Un noslēgumā pārskatīšanu. Mēs uzskatām, ka trīs gadu periods ir pārāk ilgs, mēs vēlētos to saīsināt uz vienu gadu, un tad mēs pārskatīsim situāciju pēc viena gada, un tādā veidā mēs varēsim samazināt jebkādu kropļojumu, kas eh, tikmēr būtu varējis eh, rasties tirgu. Paldies! Nākošais runātājs. Paldies, priekšstādātājs saka Federlī kungs. Paldies, Tajāni kungs, par jūziņojumu. Es domāju, tā kā mēs redzējām grozījumu, tad grozījums te bija redzams, nu tie gan visi nebija pieejami vēl angļu valodā, tad vēl daži man vēl būtu lasām, bet tie, kurus es varēju izlasīt, un arī āna referents tikšanās laikā man bija pilnīgi skaidrs, ka vairākums šajā parlamentā iestājas par agro pieņemšanas datumu, proti, proti 2017. gadu, un runājot par komisiju, šodien komisijas pārstāvs arī man apstiprināja, ka viņi vēlas, lai pieņemšana būtu pēc iespējas agrāk jātāvāts parlaments un padomi. Ja pareizi sapratu, ALDE, SND, Zaļie, GOE daļa Eiropas Tautas partijas un ECR daļa kas iestājas par agrīno pieņemšanas datumu kopā ar 11 valstīm, kas izsakās par šo agrīno datumu. Tāpat ir svarīgi nemuļķot mūsu rūpniekus un apgalvot, ka šīs cenas vienmēr būs tik smieklīgi zemas, kāds tas ir pat laban. Pastāv liela iespēja, ka zemā oglekļa emisija cena novedīs pie nepareiz veida investīcijiem Un beigās vēl 2021. gadā uh, būs šīs diskusijas, kad rūpnieki teiks, ilgu laiku bijis tik lēti, tagad uh, jūs gribat uh, palielināt cenu un jūs mūs par to nebrī, nebrīdināt, un tad mums būs problēmas ar uzticēšanos rūpniekiem. Rūpniecības nozars pārstāvi bija plānojuši daudz augstāku cenu nekā tā ir pat laba, nu, un tomēr tādu mēs varam pielāgot. Un šie, šīs iepriekš eh, sniegtās kvotas nav jā, jāiepludina atpakaļ tirgu. Es varētu piekrist eh, Tajānī kungam, ka mēs varētu tās ielikt rezervē, nevis eh, laist tirgu un vai nogalināt uzreiz, bet tad tas skaitēs mehānismam un rezerves mehānisms tas nenāks par labu nevienam. Uh, Tātad jautājums, vai tās ielikt rezervē vai tūlīt pat eh, atcelt. Esmu gatavs par to diskutēt ar jums visiem. Uh, Jo es uzskatu, ka ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk šī parlamenta deputāti iestātos par šo ziņojumu, jo tas tad būs spēcīgs e, signāls gan komisijai, gan padomē. Esmu pilnīgi pret jebkāda veida atsaucēm uz e, oglekļu noplūdu sarakstu. Mēs, kad pienāks laiks par to runāsim, būs pārskatīšana pēc dažiem gadiem, mm, bet tagad mēs mēģinām sniegt dubultu atlaidi, ja to iekļaujam jau tagad šai tekstā. Ir jau izmaiņas veiktas, kad teksts tika pieņemts 2003. gadā, un es domāju, ja mēs e, skarsim oglekļa noplūdes diskusijas e, šai ziņām jau tagad, tad patiesībā diskusijas parlamentā izvērsīsies vēl tikai sarežģītāks, tāpēc es piedāvāju to nedarīt. Lai nodrošinātu uh, ka uh, īpašības nemainās un nodrošina arī tirgumu stabilitāti. Es arī ierosinātu šo pārskatīšanu. Es vēlos, lai būtu daudz izteiktāki sliekšņi un raudzījos, kad eh, lasīju grozījums, redzēju, ka bija daži, kas aicināja padarīt tos neizteiktāks, bet vairākums skaitīja gan deputātu skaitu, gan eh, politisko grupu skaitu, patiesībā iestājas par stingrākiem sliekšņiem. Un tad ir eh, runa mazāk to grozījumu gan par eh, grieztiem, gan par sliekšņiem. Tātad par rezervi es tagad negribu runāt. Mums ir daudz darāmā, kas mūs gaida nākotnē. Tā ir viena no tām lietām, kas mums jāpadara funkcionāli, ja vēlamies, lai mūsu ekonomika būs spēcīga Eiropā un arī ekoloģiska un lai arī modernā rūpniecība būtu ilgspējīga. Tad jautājums šajās, šajā parlamentā, vai vēlamies izveidot uh, tirgu, lai rūpnieki atgrieztos, vai arī vēlamies atbalstīt rūpnieks, kas jau ir. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Alda vārdā tas bija, un tagad Ernsta skundze gojas grupas vārdā. Jā, liels paldies! referentu vārdā var teikt sekojoši, man ir patikuši nu, viņa organizēta, patikšu viņa organizēta sanāksmes ar ēnu referentiem, nu, protams, ka ir jau arī ko kritizēt, bet es domāju, ka galvenā iebildumi ir zināmi. Vajadzētu, protams, pragmatiski pieiet šim priekšlikumam, un tā arī mēs to esam darījuši. Un pirmkārt, um, šie te. Nicht ausreichend sind. Man müsste eigentlich über eine. 500 miljonu eh, certifikātu eh, vai kvotu, par kuriem, par kām mēs runājam, eh, tas ir pirmais punkts, 900 miljonu vai, vai 100 miljonu vairāk vai mazāk izies tirgu. Un manuprāt, šī sistēma neko nedos, tā neko neietekmēs tālāk. Trešajā pantā trešajā punktā, pirmā panta trešajā punktā. 2020. gads, mūsuprāt, tas, šis termiņš ir par vēlu. Es domāju, ka mums jāatrod agrāks datums, tas varētu būt 17. gads, mēs to atbalstītu. Nu, protams, ja to darīt arī citas eh, grupas 18% arī mums izraisa šaubas, vai eh, runājot par kopējo pārdodamo kvotu eh, skaitu. Ceturtajā punktā 400 miljonu, mēs gribētu lielāku ciparu, 500, 600 miljonu, bet arī par to vēl ir jādiskutē. Uh, un varbūt ar grozījumu palīdzību varētu nonākt pie secinājuma. Un visbeidzot par eh, CO emisiju pārvirzi. Es domāju, ka eh, tāds virziens, kāds tiek piedāvāts, ir gan ilgspējīgs. Eh. Paldies! Ja es drīkstu lūgt, Grifins kundze it is possible, maybe not too long, one minute. Mm, jūs varbūt varētu, nu, kādu minūti vai neilgāk eh, pakomentēt. Nu, tie punkti, ko mēs minējām, kā kolēģi sacīja, tad, eh, nu, eh, tiešām vairāku politisko grupu starpā veidojas diezgan liela vienprātība, tā tad Pirmkārt, eh, agrāks eh, tirgus stabilitātes rezerves ieviešanas datums 17. gads, mm, tālāk eh, ieturēto kvotu neatgriešana tirgū. Mēs gribētu lai jūs ņemtu vērā šo mūsu priekšlikumus uh, savā ziņojumā, jo nav nekādas loģikas gaidīt, tātad 2017. gads būtu optimāls, uh, izlabosim to, kas labojams pēc iespējas ātrāk, un Kaņets kungs uh, minēja, ka komisija atbalstītu uh, agrāku uh, sākuma datumu, ja parlaments tam piekristu. Un eh, būtu svarīgi, lai itri atzinumā tas tiktu iekļauts attiecībā uz eh, ieturētajām kvotām. Un par eh, CO2 emisiju pārvirzi. Uh, Eh, tā ir cita lieta. Tirgus stabilitātes rezerve ir pavisam kaut kas cits. Eh, tās nav eh, brīvās kvotas, kas tiks izdalītas rūpniecībai. Jā, paldies, un tagad vai es varētu prasīt lūgt galveno referentu Bēleta kungu, kas kādreiz bija komitejas priek, piltiesīgs loceklis, iepazīstināt mūs ar savu ziņojumu, kurš arī mums ir ļoti svarīgs. Un kā Tajānī kungs sacīja, tad mēs jums eh, iesūtījām eh, arī kaut kādus grozījumus, bet jūs viedoklis ļoti svarīgs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tas bija tikai dažs mēnešus atpakaļ, kad es pametu darbu šajā komitejā. Uh, tā kā daudz pazīstamu seju, es joprojām te jūtos kā mājās, un man prieks, ka dodat man vārdu. Es ar lielu interesi eh, izlasīju vairāk kā simts eh, grozījumus, kas ir iesniegti par eh, šo ziņojumu. Es domāju, ka mēs varam izdarīt tādu kopsavilkumu, ka faktiski ir tāda ļoti plaša reformu uh, platforma visai ETS sistēmas reformai ieviešo tirgus stabilitātes rezervi. Nu, atskaitot pirmo grozījumu, eh, kas prasa atsaukt vispār šo priekšlikumu, tas ir eh, mazākuma viedoklis, vairums tātad ir par reformu. Un eh, lai tā tad izvairītos no situācijas, ka šī sistēma vispār sabrūk un cena nokrītās zem septiņiem eiro un vēl, un vēl zemāk. Un mēs tiešām nepacietību gaidām kompromisa priekšlikumus, kas parādīsies tuvākajās nedēļās. Viens no svarīgākajiem elementiem ir 900 miljonu ieturēto kvotu jautājums un ir jāpieņem lēmums 2019. un 2020. gadā. Abas komitejas šķiet uzskata, ka laikam tas būtu prātīgi, ka nebūtu loģiski tās atkal laist tirgu un tad pēc tam caur tirgu stabilitātes rezervi atkal uh, iekļaut rezervē. Nu, tas tikai radīs nevajadzīgus šokus uh, emisiju tirgumu. Tā kā es nezinu, vai nu tās būtu jāanulē, vai varbūt jānoliek rezervē, nu, tas varbūt nav tik kardināli. Nu, uh, tiek piedāvāts arī šis, nu, tā teikt, late kill uh, princips, nu, bet jāpaskatās. Uh, Nākošais aspekts ir saistīts ar sliekšņiem, ar ap, zemāko un augšējo slieksni, un arī šajā komitejā un NV komitejā ir izskanējuši eh, priekšlikumi gan stiprināt, gan vājināt un padarīt elastīgākus eh, šos sliekšņus. Es domāju, ka šeit vajadzētu turēties pie komisijas eh, priekšlikuma bet eh, to apvienošana ar tādu agrīnu pārskatu, nu, iespējams, ka tas ir iespējams pēc gada. Nu, tas gan, manuprāt, ir ļoti ātri. Nezinu, vai komisija jau šādu pārskatu varētu izstrādāt pēc gada, un tad mēs varētu rast kādu kompromisu varbūt par šo termiņu. Tālāk jautājums par MC pārvirzi. Jūs gan teicāt, ka šī nav īstā vieta, kur par to vispār runāt un to regulēt, bet par regulēšanu es piekrītu, bet man ir nedaudz cits viedoklis. Uh, runa ir par vēstījumu, par signālu mm, padomēju un komisijai mēs gribētu tomēr uh, sūtīt skaidru signālu par to, ka mēs saprotam energoietilpīgo uh, nozaru bažas mm, pār to, kas notiks līdz 20. gadam, pēc 20. gada. Tātad mēs tiešām vēlamies pārskatītu priekšlikumu pēc iespējas ātrāk, pēc tam, kad tiks pieņemts šis priekšlikums. Varbūt ne pēc gada vai diviem, bet pēc eh, sešiem mēnešiem, necenšoties, protams, apvienot šīs lietas un salikt vienā maisā, bet eh, risināt šos jautājumus, sniegt šādu skaidru signālu. Nu, tie būtu svarīgākie elementi. Un gaidām eh, ar nepacietību sadarbību. Rūbika kungs. Jā, paldies priekšsēdētāju. Kas ir vajadzīgs rūpniecībai? Vispirms ir vajadzīgs paredzama uh, likumdošana. Tas nav labi, ka katru gadu uh, viss, kas tiek grozīts, tad mēs pieņemam kaut kādus mērķus 20. gadam un tad atkal pārnesam kaut ko, jo uh, uzņēmiem ir jāpieņem uh, lēmumu par industriāliem projektiem, jāparedz investīcijas un šādi projekti ilgs līdz 20 gadiem. Un Uzņēmumiem šādā situācijā mm, ir ļoti grūti paredzēt uh, nākotni, nu, ņemot vērā arī uh, darba vietu zudumu, uh, rūpniecības pastāvēšanas ilgtspējība ir ļoti svarīga un, uh, un lai rūpniecība būtu arī dinamiska un attīstīties spējīga, Mums ir eh, jāpalīdz viņiem to darīt. Ja mēs paskatāmies, piemēram, kas notiek finanšu jomā, eh, finanšu ekonomika šeit spēlē ļoti eh, lielu lomu. Un ehm, mēs no vienas puses, mēs uzliekam dubultu finansiālu slogu mm, rūpniecībai. Tā kā faktiski viņi nes tādu dubultu uh, finanšu slogu, un eh, tā tad, uh, ja mēs sākam runājam par pārvirzi un šo te nozaru sarakstu, uh, kurās varētu būt pārvirze, uh, mums ir jāizlemj galu galā, ko mēs kad darīsim. Un ja mēs pateicām, ka tas būs 20. gads, tad mēs tagad sākam kaut ko atkal mēģināt pārlikt. Tāpēc ir vajadzīgs e, ietekmes e, izvērtējums pēc iespējas ātrāk. Jo, ja mēs gribam saglabāt darba vietas, mums ir jānodrošina jādomā, ko mēs vēlamies panākt ar šo tiesību aktu, vai radīt jaunas, vērtīgas, interesantas, labi apmaksātas darba vietas, vai gluži otrādi. Un tāpēc uh, ir jādomā par to, kā to visu ilgspējīgi un uh, atbilstoši īstenot. Kēlī kungs. Thank you very much, Mr. Chairman. I think we can reach a satisfactory consensus. Paldies, eh, šķiet, ka mēs eh, varēsim panākt eh, tādu saprātīgu vienošanos arī ar Tajānī kungu, bet es tikai gribēju teikt, ka es pievienojos, parakstījos zem vairākiem grozījumiem, 24., 43., tas vēl nav sarakstā, bet gan jau mani tur pierakstīs īpaši attiecībā 73. Uh, nu, varbūt pārnes pārcelšana 17. gadu no 20. ir saprātīga, un arī pārskata nepieciešamība, un tas arī tur ir minēts, un tik daudz mans pienesums. Hokmarka kungs. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji klausoties diskusijā, man šķiet ir svarīgi paust kādu apsvērumu. Mūsu mērķis nav radīt perfektu sistēmu, eh, kas ir eh, šķirta no realitātes, kādā mēs dzīvojam. Jo vienmēr eh, ir situācijas, kad eh, visiem ir tā kā klikšķis uz kaut kādu vienu tēmu, un tad visi cenšas to optimizēt. Šī ir daļa no mūsu klimata stratēģijas, bet nevienīgā. Un tāpēc ir jānodrošina, lai mums būtu tāda sistēma, kas veicina Eiropas uh, eh, avangardiskās rūpniecības attīstību cenšoties sasniegt mūsu galveno mērķi, samazināt CO2 emisijas. Un e, paturot prātā, ka CO2 e, samazināšanas mērķi ir mērķi, e, kas ir jāsasniedz arī citām nodokļu jomām. Uh, un tas attiecas uz daudz ko, uz nodokļiem, uz dažādām citām, dažādiem citiem pasākumiem, kas ir jārealizē darba uh, dalībvalstīs. Tātad šis ir viens no instrumentiem, kas pasaka, kad būtu jāsasniedz mērķis. Bet daži uzskata, ka tas tiek izmantots, lai eh, su subsidētu rūpniecību, citi gluži otrādi, lai sodītu, bet faktiski ne jau tas ir uh, svarīgi šeit. Ir jārada stabils satvars, kas balstītos uz tirgu, uz tirgus mehānismiem, uh, galu galā samazinot uh, izmešus. Ir jābūt pragmatiskiem, nevajag censties panākt visu optimālāko sistēmu, kad mēs, līdzīgi kā tas bija, kad mēs kā maz zēnu meiteni spēlējamies ar saviem tvaika vilcieniņiem un leļu mājām. Tātad daži vienkārši pārāk aizraujas ar šīm sistēmām un nesaprot, ka tā ir tikai lielās bildes viena maza daļa. Paldies, Tamburāno kungs! Paldies! Uh, es Eh, kas darbojos, es esmu mediķis pēc profesijas un ārsti izvēlas labāko terapiju, lai sasniegtu mērķi. Un, ja ārsti redz, ka, nu, eh, kāda terapija nedarbojas, tad viņiem ir jāmaina terapija, citādi viņi būs slikti ārsti. Manuprāt, ETS eh, e sistēma nav labas zāles. Jo galu galā eh, sākumā eh, tā tika izveidot pilnīgi citā pasaulē, kas nebija tik tālu globalizējusies, kā mēs esam šodien. Tā kā es pilnībā piekrītu, ka eh, stabilitātes mehānismu sākuma datums ir jā. Ja, pārceļ uz priekšu, eh, tātad tuvāk eh, un eh, jāatbrīvojas no kvotām, kas ir izņemtas no tirgus un nevajag darbināt mehānismus, kas īstenībā negrib paši darboties, cenšoties to salabot, izmantojot kvotu ieturēšanu. Uh, Jo ko tad mēs gribam? Mēs gribam, lai rūpniecība plaukt un zelta Eiropā, un lai viņi sāktu tā, um, piekopt tādu ražošanas praksi, kas ir mazāk piesārņojoša. Tā kā vajadzētu padomāt par jaunām sistēmām. Varbūt oglekļa nodoklis, kas gan nebalstās uz tirgu, bet kas iz aprēķinātu nodokli eh, pēc, vērtējot pēc tā, cik CO2 iegulst eh, gatavā produktā. Un tālāk komisijas vārdā došu DG eh, klimata direktoram, direktorei vārdu Petelskī kundzei. Liels paldies, priekšsādātāji! Vispirms es gribēju pateikties parlamentu deputātiem par šo ļoti konstruktīvo diskusiju šodien. Patiešām ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs ātri apstiprinātu šo ļoti svarīgo priekšlikumu, ņemot vērā, ka ir jādod pareizs signāls tirgumu Gribēju pievērsties dažiem punktiem, kas uh, visbiežāk tika pieminēti šīs pēcpusdienas diskusijā. Vispirms par konkurētspēju un CO2 emisiju pārvirzīšanu. Manuprāt, tas bija viens no tiem elementiem, kas izskanēja gandrīz katra runātāja sacītajā. Es gribēju teikt, ka uh, sektori, kuriem visvairāk draud CO2 emisiju pārvirzīšana, ir adekvāti aizsargāti ar brīvajām, ja bezmaksas kvotām, to pierāda mūsu rīcībā esošie datodi, dati, un ir svarīgi apzināties, ka aizsardzības līmenis ir eh, ar tiesību aktiem garantēts eh, līdz pat eh, zināmam laikam. Un pēc 2000 20. gada bezmaksas kvotas ir politiski garantētas kā daļa no 2030. gada satvera. Eiropas komisijā mēs esam apņēmušies, to gribēju vēlreiz uzsvērt, to ietver tiesību aktos tiesību akta priekšlikums eh, par bezmaksas kvotām un citām problēmām, kas saistās ar ETS 2030. gada satvērā tiks sagatavots pēc iespējas ātrāk, bet ir nepieciešams veikt visu nepieciešamo analīzi, ieskaitot ietekmes novērtējumu, kā jau tas tika pieminēts, un es domāju, ka tas ļaus pievērst uh, uzmanību tam, lai šis ietekmes novērtējums būtu augstas kvalitātes. Un kā jau mēs teicām, drīz pēc uh, tirgus stabilitātes rezerves apstiprināšanas mēs nāksim klajā ar šo uh, priekšlikumu par ETS schēmas pārskatīšanu. Tas būtu mans pirmais komentārs par konkurētspēju un emisiju pārvirzīšanu. Par parametriem te arī dzirdēju diezgan daudz uzstāšanos, kur tas tika pieminēts, un gribēju teikt sakojošu lietu. Dažādi eksperti sniedz dažādas atbildes, un to mēs dzirdējām arī šīs dienas diskusijā par to, uh, kādam būtu jābūt eh, slieksnim, lai mm, iedarbinātu šo rezervi vai mm, sāktu to izmantot. Daži piedāvā augstāku slieksni, daži zemāku. Un kā mēs to tagad redzam komisijas priekšlikumā, tomēr pastāv konsens, ka piedāvātās eh, robežas ir saprātīgas. Un to mēs dzirdējām arī šī parlamenta seminārā. Tas bija ekspertu seminārs, kas iepriekš tika organizēts, un arī komisija pati ir organizējusi ekspertu grupas sanāksmi jūnijā, un vismaz tāds bija šīs diskusijas rezultāts. Rezerves iedarbināšanas noteikumi komisijas priekšlikumā pašlaik ir balstīti uz piesardzīgiem pieņēmumiem un atlikumi tiks eh, pārvirzīti uz rezervi no sākuma ļoti nelielos apjomos, kā jūs to redzat šajā priekšlikumā, un vairāku gadu laikā, kas ir vēl svarīgāk, jo tad, kad tiks sasnieg, sasniegts 832 miljār, miljonus lieksnes, uh, Saistībā ar to mums ir jārunā arī ar pārskatīšanas klauzulu, kas tika pieminēta šīs dienas diskusijās. Šī brīža pārskatīšanas eh, klauzulas eh, priekšlikums ir pieci gadi pēc eh, spēkā stāšanās. Mēs uzskatām, ka tas mums dos pienācīgi daudz laika, lai mēs saprastu, kā šī sistēma darbojas reālajā dzīvē ko mēs, ņemot vērā to, ko mēs būsim ņēmuši vērā no reālajā dzīvē gūtajām mācību stundām un tam līdzīgi. Tāpēc mums vispirms ir nepieciešams ļoti rūpīgi izsvērt un saskaņot parametrus un tad saist saskaņā ar to pēc eh, zināma laika veikt pārskatīšanu, lai mainītu šos parametrus, ja tas būs vainīgs. Tas bija mans otrais punkts. Par Tālāk trešais punkts par atliktajām kvotām. Manuprāt, diskusijā šajā parlamentā vairāk kārt un arī uzklausot Kanietis kungu, mūsu jauno komisāru, bija ļoti skaidrs, ka tad, ja pastāvēs vienošanās par Eiropas parlamentu un padomu par to, ka sistēma sāks darboties ātrāk, kas ļaus uh, ieskaitīt uh, ETS rezerves uh, atliktajās kvotās uzreiz, tad komisija tam neliks šķēršļus. Vēl no šīs diskusijas šodien izrietēja un, manuprāt, pamatoti, ka tas radīs uh, stabilitātes rezerves pievienoto vērtību, un diskusijā vēl tika sacīts, ka tiek ka tas radīs eh, stabilākas eh, gaidas par kvotu cēnu un tādējādi sniegs labākas, eh, labākus stimulus investīciju veikšanai zem oglekļa tehnoloģijās. Un šeit es arī gribētu pielikt punktu un vēlreiz gribēju uzsvērt, cik svarīgi ir pēc iespējas ātrāk apstiprināt šo priekšlikumu. Lielas paldies! referenta kungs. Tajānī kungs, vārds jums. Paldies priekšsādātājiem. Kā jau es teicu, pirmdien es nākšu klajā ar saviem kompromisa grozījumiem. Dzirdēju šeit daudz punktus, kam es piekrītu, citus, kam nē, un par kuriem man nav pārliecības, ka tos atbalstīs arī komitejas vairākums. Tomēr uh, ir grozījumi, kuras eh, sagatavojas arī Ivo Belets, un tāpēc mums tiešām būs iespēja kopā ar NV referentu sadarboties un panākt uh, sākotnējo vienošanos. Es to vērtēju pozitīvi. Bet uh, pagaidām mēs vēl NV referenta ziņojums neesam saņēmuši. Uh, Tāpēc es gribēju uzsvērt, ka ir ārkārtīgi būtiski aizsargāt uh, Eiropas Savienības uh, rūpniecības nozari, jo ir jau viegli grozīt dažādus skaitļus vai kaut ko sākt ātrāk vai atlikt uz vēlāku laiku, bet ir jāsaprot, ka tas, vai uzņēmumi izdzīvos, ir atkarīgi no šī lēmuma. Uh, un tas, kā tas tiks īstenots, noteikti ietekmēs nodarbinātību tūkstošiem darba vietu apmērā. Un tāpēc būtu jāizvairās no situācijas, kur mēģinam meklēt ideālu, bet beigās nepanākam pat neko pieņemamu. Es domāju, ka mērķi varbūt nav, ka mērķi ir slavējami, bet uh, Nevienmēr tas aizsargās darba vietas un uzņēmumus, bet ņemot to vērā, es darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai panāktu pēc iespējas lielāku atbalstu kompromisiem un ēnu referentiem. Es jau tagad gribēju teikt, ka man nostāja nav iekalta akmenī. Es darīšu visu iespējamo, lai panāktu vienošanos. Tomēr mm, tas jau nemainīs manu priekšlikumu pēc būtības. Es uzskatu, ka, protams, to ir iespējams uzlabot, visu ir iespējams uzlabot. Jā, iet runa par pārskatīšanu, es te nepiekrītu komisijai. Piecu gadu termiņš, manuprāt, ir pārāk garš. Es labprāt gribētu, lai tas notiktu agrāk. Mēs varam pārskatīt, kā jaunais priekšlikums darbojas, jo ir nepieciešams nodrošināt ka tas, ko mēs darām, ir efektīvi gan emisiju samazināšanas ziņā, gan mūsu uzņēmumu produktivitātes veicināšanā ir jāizvairās no tā, ka mūsu uzņēmumi tiek pārvietot uz citām valstīm, jo tas ir reāls risks, ar kuru mēs saskaramies. Ja mēs jautājam uzņēmējiem, kurus mērķus nav iespējams sasniegt, tādus mērķus, kurus nav iespējams eh, sasniegt, tad viņi vienkārši aizies. Un tas ne tikai noplicinās Eiropas uh, rūpniecību, bet apdraudēs arī vides politiku, jo tad, ja uzņēmumi pārceļas, piemēram, uz Ķīnu, viņi emisijas radīs, uh, viņi ražos tur, bet tur mērķi būs mazāk ambiciozi, pat mazāk ambiciozi par vismazāk stingrajiem mērķiem, kuras varam iedomāties mēs. Es aicinu visus padomāt par šo risku. Tas tiešām ir realistisks, tāpēc mums ir nepieciešama izsvērta pieeja, un ITRE komitejā ir nepieciešama spēcīga nostāja. Es saprotu, ka mums ir jāvienojas starp komitejām. Es nesaku, ka šis ir galīgais teksts, bet tam ir jābūt indikatīvam tekstam. Uh, kas parādītu, cik svarīga ir rūpniecība šīs stratēģijas kopējā kontekstā. Teksts, kuru galīgajā redakcijā apstiprinās NV komiteja, ņems vērā ietekmi uz vīdi, bet arī uz rūpniecību, tāpēc mums ITRA komitejai ir jānodrošina, ka mēs ņemam vērā arī rūpnieciskās politikas prasības. Uh, ir jādomā par savu pienesumu, domājot par rūpniecības interesēm, un jādara tas, saprotams, arī NV komitejai, kura cerams ņems vērā mūsu priekšlikumu un gal galā nonāks pie teksta, kurš nodrošinās, ka mums izdosies radīt uh, laulību, kas varbūt ir balstīta nevis uz mīlestību, bet uz uh, vienlīdzīgām bažām gan attiecībā par rūpniecību, gan vīdi. Mēs ļoti uzmanīgi klausījāmies eh, priekšlikumus, un tas, ka tādu ir daudz, manuprāt, parāda, cik eh, būtiski itere komitejai ir interese par šo priekšlikumu. Es tiešām ceru, ka mums izdosies eh, tuvināt viedokļus, un kā jau teicu, mums būs iespēja vēlreiz to apspriest vēlāk, arī kopā ar Beleta kungu. Un tas nozīmē, ka mūsu diskusijas laikā mēs cerams varēsim uzklausīt arī Bēleta kunga priekšlikumu, kas tiks iekļauti teksta galvenajā galīgajā redakcijā, bet tā būs NV atbildība. Liels paldies, kolēģi! Cerams, ka jūs eh, ņemsiet vērā mūsu viedokli, un es ceru, ka mums izdosies apstiprināt atzinuma projektu 2015. gada 22. janvārī. Mēs sagaidām, ka balsojums NV notiks 24. februārī 2015. gadā. Tas nozīmē būtībā aptuveni mēnesi vēlāk. Liels paldies! referen, referentiem, ēnu referentiem, visiem kolīģi, kolēģiem par šo ļoti būtisko un padziļināto diskusiju. Un tagad mēs varam pāriet pie pēdējā punkta mūsu mūsu ļoti blīvajā darba kārtībām. Tas ir 12. punkts. Divpadsmitais pēc vienpadsmitā, bet arī pēc trīspadsmitā jau. Pasākumi, kas 2015. gadā tiek plānot saistībā ar starptautisko enerģi, enerģētikas hartu, un uzklausīsim enerģētikas hartas organizācijas ģenerālsekretāru Urbanu Rusnaku, un gribēju viņu šeit laipni sveikt. Liels paldies, ka esat šeit klāt, jo mūs ļoti interesē, cik tālu ir pavirzījusies eh, enerģiskās hartas izbeide un enerģētikas drošības eh, jautājumu risināšana, jo krīze Ukrainā pierāda, cik svarīga ir enerģijas piegāžu drošība un mēs arī apzināmies, ņemam vērā komisijas paziņojumu par Eiropas enerģētisko hārtu, kas tika publicēts mājā, kā arī padomes vienošanos par 2020. un 2030. gada energopolitiku, kurā ir teikts, ka energoefektivitāte, atjaunojamie enerģijas avoti un energo, enerģētiskā drošība uh, ir jāiekļauj mūsu ES enerģijas un klimata politikā 2030. gadam. Un savos ievadvārdos uzsākot šo diskusiju, es gribēju teikt, ka ITRES nepārtrauktais darbs, izstrādājot uh, paši iniciatīvas eh, ziņojumi par um, enerģētikas drošību ir ļoti būtisks. Un ņemot vērā starptautiskā enerģijas tirgus uh, situāciju un vakardien notikušo viedokļu apmaiņu, apmaiņu par pašiniciatīvas uh, eh, ziņojuma projektu. Rušņaka kungs, es gribēju, lai jūs uzstātos un pastāstītu savu nostāju. Liels paldies priekšsādātāji, godājumie parlamentu deputāti, man ir liela privilēģija runāt šodien Rūpniecības enerģētikas komitejā šeit Eiropas parlamentā, un es to daru tāpēc, lai vairotu informētību par enerģijas hartas procesu un tā pastāvīgo modernizāciju. Kopš neilga laika Eiropas Savienība apspriež veidu, kā izveidot enerģijas savienību, un es gribēju pievērst uh, jūsu uzmanību tam, ka enerģijas hartas process enerģijas savienības ietveros balstās tajā pašā priekšlikumā par enerģijas uh, kopienu, ko Nīderlandes uh, premjers ierosināja 900 1990. Eh, gadā. Tātad enerģijas savienība un enerģijas harta balstās uz to pašu priekšlikumu, tāpēc es domāju, ka jums ir ļoti svarīgi saprast, ka enerģijas hartas process, eh, kas ir uzsākts, balstās uz enerģijas hartas deklarāciju. Pirms mēs sākam runāt par modernizāciju, gribēju uzsvērt divas ļoti svarīgas lietas. Kad runājam par enerģijas hartu, mēs parasti domājam par divām lietām. Pirmkārt, 1991. gada Eiropas enerģijas eh, hartu, kas bija politiska deklarācija, kuru apstiprināja eh, toreiz vēl Eiropas Savienības 12 valstis. Un citas valstis uh, Eirāzijā un Ziemeļamerikā, ieskaitot ASV. Tātad tas tika darīts uh, austrumiem, rietumiem, dienvidi tika izslēgti. Pēc tam tika panākts uh, juridiski saistošs daudzpusējs uh, nolīgums par enerģijas tirzniecību un investīcijām, kas tika parakstīts Lisabonā. Katra šī līguma parakstītāja valsts ir arī daļa no sa šīs savienības. 91. gadā, kad tika apstiprināta enerģijas eh, hārta, šis process tika uzsākts, un, 2000, un 1994. gadā, kad eh, šī hārta tika parakstīta, tika iecerēts, ka 98. gadā tā stāsies spēkā, un To ir pašlaik parakstījušas 52 valstis, trīs valstis ir ratifikācijas, uzsākušas ratifikācijas procesu. Pieci hartas parakstītāji - Krievija, Baltkrievija, Islande, Norvēģija un Austrālija - vēl nav ratificējuši šo līgumu. Enerģijas hartas procesu pārvalda Enerģijas hartas konference, kas balstās uz um, līguma, līgumā paredzēto lēmumu pieņemšanas um, struktūru. Galvenais uzdevums ir um, īstenot uh, juridiski saistošos noteikumus. Locekļi ir um, ECT parakstītāji, ir vairāki novērotāji un uzaicinātās valstis, kā arī starptautiskās organizācijas. Un ko nozīmē enerģijas hārta? Kā jau es teicu, tur ir vairāk nekā 50 locekļi, kas balstās uz trim savstarpēji papildinošiem principiem - nacionāla suverenitāte pār enerģijas resursiem, tas ir ļoti svarīgi energobagātām valstīm, investīcija aizsardzība, kas balstās uz nediskrimināciju, tas ir ļoti svarīgi tām valstīm, kas investē ar enerģiju bagātajās valstīs, un kopumā mēs balstāmies uz PTO noteikumiem. Kaut arī zinām, ka tur nav nekādu atsevišķu noteikumu par enerģiju, tāpēc enerģijas harta tika izveidot, lai papildinātu PTO noteikumus. Hartā ir paredzēts investoru un valstu strīdu risināšanas mehānismi un tranzīta noteikumi. Daļa no enerģijas hartas līguma runā par energoefektivitāti, un tā ir aprakstīta protokolā par energoefektivitāti un saistītiem vides aspektiem. Uh, Līdz šim mums ir izdevies radīt uh, vairākus juridiski nesaistošus instrumentus investoriem un līgumslēdzējām pusēm, kā piemēram pāraugu nolīgumus, kas uh, atvieglo pārobežu infrastruktūras izveidi un modeli ātrās brīdināšanas mehānismam, kas uh, hartas parakstītājiem ļauj reaģēt tad, ja rodas, ka sajūta, ka tiek apdraudēta enerģētiskā drošība, tīpaši tranzīta jomā modernizējot uh, enerģijas hārtu, tas būtībā sākās 2012. gadā ikgadējā konferencē Vāršavā, kur notika 23. pušu konference, kas sniedza mandātu geogrāfiskajai hartas uh, procesa paplašināšanai. Un uh, 91. gada teksta uzlabošanai Šogad 2014. gadā jau notiek ceturtā no sarunu kārtām, kurā tiek atspoguļotas visas parakstītāju valstu prasības, ieskaitot uh, dažas uzaicinātās. Kādi varētu būt uh, jauni potenciālie locekļi enerģijas hartas procesā, ja tiktu paplašanā, veikta paplašanāšanās? Uh, Āzijas klusā okeāna reģionā mēs te redzam Indonāziju, Indonēziju, kas parakstīja hārtu 2009. gadā, ASEAN un Dienvidu Āzijas valsts sadarbības organizācija. It īpaši mēs priecājamies, ka arī Ķīna vēlas uh, uzlabot, uh, stiprināt attiecības ar enerģijas hārtas procesu. ES dienvidu partneru attiecību kontekstā mēs e, cieši strādājam ar valstīm vidējos austrumos un Ziemeļāfrikā. Vēl pieaugušu interesā par šo procesu redzam no vairākām Latīņamerikas valstīm, kuras savā ekonomikā ievēro brīvā tirgus principa. Tās ir e, Čīle, Kolumbija, Meksika un Pēru, kā arī dažas klusā okeāna salas. Āfrikā mēs redzam intereses pieaugumu uz dienvediem no Sahāras, tīpaši Mauritānijā. Vēl vairākas valstis paudušas intereses Nigēra, Nigērija, Mozambika, Tanzānija. Un atļaujiet piebilst, ka te ir vai nu pazīstama enerģijas ražotāji vai arī mm, nākotnē potenciāli spēlētāji. Te es esmu atspoguļojis enerģijas hartas pamatprincipus. principus Kā jau priekšsādātājs pieminēja, hartas uh, radīšanas uh, pamats bija enerģētikas drošības nodrošināšana. Bet kopš tā laika mēs esam diversificējuši kopējo pieeju, virzoties uz dienvidiem, balstoties uz reģionālajiem principiem. Mēs ticam, ka hārta var izveidot uh, vīdi, kas ir labvēlīga gan uzņēmumiem, gan investīciju un tehnoloģiju plūsmai, gan to, ka investoriem ir reālistisks līdzsvers starp pienākumiem un tiesībām. Enerģijas ģētiskās drošības uzlabošana ir ļoti būtiska, jo nevienai valstī atsevišķi šādi risinājumi nav pieejami. Globalizētajā tirgū mēs redzam, ka neviena valsts nevar atrisināt savas enerģijas problēmas viena pati, tāpēc uh, uz reģionālo un tirgus sadarbību balstītā sadarbība ir ļoti būtiska. Tas ir ļoti būtiski arī uh, ņemot vērā enerģijas izmaksas, klimata pārmaiņas un visas uh, izaicinājumus, kas saistīti ar energodrošību. Un tas ir labākais veids, kā risināt uh, vairumu no šiem izaicinājumiem. Drošuma uzlabošana un vīdes problēmu mazināšana attīstās tajā pašā virzienā, un, kā jau es teicu, tas tika apspriests arī komitejas sanāksmē Ļoti būtiski, ka hartā ir paredzēts arī strīdu risināšanas mehānisms, tur ir dažādi veidi, sākot no valsts pret valsti, un beidzot ar uh, investoriem pret valsti un otrādi, un tiek uh, meklēti mierizlīgumi, tiek risināti, piemēram, tranzīta problēma jautājumi starp uh, valstīm, kas ir hartas dalībnieces. Kas būtu nepieciešams šobrīd? Balstoties uz Nīderlandes eh, ielūgumu, mēs eh, esam plānojuši virzīties uz priekšu ar tās augto starptautisko enerģijas hartas uh, apstiprināšanu, kas ir plānota Hāgā 2015. gada maijā. Jūs zinat, ka Jums ir pieejams šis jaunais hārtas teksts, ko ir izplatījis komitejas eh, sekretariāts. Mēs sagaidām atbalstu no dalību valstīm un no Eiropas Savienības kopumā, jo ir būtiski, lai šī hārta tiktu apstiprināta, jo galvenais iemesls, kāpēc mēs eh, mēģinam enerģijas hārtas eh, noteikumus un principus padarīt akceptablus visā pasaulē, ir tas, ka tas radīs plašas iespējas, lai jaunie enerģijas tirgi pieņemtu Eiropā dibinātos uh, spēles noteikumus. Un ja mums ne, neizdosies gūt plašāku atbalstu energo sadarbības uh, globālā kontekstā, kas ir iekļauti Eiropas Savienības juridiskajās struktūrās un dalību valstīs, tad es un da tās dalību valstīm būtu jāpiemērojas tiem noteikumiem, ko pieņem citas energo lielvalstis citās pasaules daļās. Te es arī likšu punktu priekšsādātāju un esmu gatavs atbildēt jautājumiem. Paldies, doktor, par jūsu prezentāciju. kolēģi, aicinu jūs uzdot jautājumus arī Vikungs lūdzu. Gribēju no sirds pateikties enerģijas uh, hartas pārstāvim, jo šī harta spēlēs būtisku lomu energo sadarbībā nākotnē un uh, Arī tāpēc eh, mēs Eiropas parlamentā mēs esam tik ieinteresēti šeit sakot attīstībai un raudzīties, kur vēl ir iespējama uzlabojuma. Un tieši šā, šajos laikos, kad eh, enerģija ir m, mm, politisko diskusiju m, mm, uzmanības centrā, mums ir svarīgi risināt konfliktus jau to radīšanu, rašanās laikā un uzlabot sadarbību. Vai jums ir uh, Nu, kādi priekšstats, kā piemēram Eiropas ārējās, ārējās darbības dienas šeit varētu iesaistīties? Ko jūs no viņiem vēlaties? Uh, Kelīkungs, paldies priekšsēdētāji. Protams, enerģijas drošība un enerģijas cenas ir bijušas izšķirīgi svarīgas Eiropai turpmāko gadu laikā, ja tas būs vēl jāsvarējāk, īpaši tad, ja mēs atkal gribam atgriezt rūpniecības nozīme Eiropā, tad arī enerģētikas hartai būs neapšaubām nozīme. Runājot par Krievijas agresiju uz mūsu austrumu robežām Kā tas ietekmēs enerģētikas hartu, enerģijas hartu? Kas būtu darāms, lai risinātu tos jautājumus, kas pat laban ir ļoti nopietni, īpaši atšķir attiecībā uz piegādes drošību un piegādes dažādošanu un arī piegādes izmaksām? Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Lūdzu! ģenerāla sekretāra kungs, šie jautājumi Tad no manas puses arī tagad divi īsi jautājumi. Vispirms par pilnīgu atbilstību visiem mūsu Eiropas Savienības tiesību aktiem, iekšējā enerģētikas tirgus regulas, neapšaubām šī pakotne, to atbilstība enerģētikas hartas nolīgumam. Ceru, ka ir simtprocentīgi atbilsme, taču es vēlos to dzirdēt no jums jūs esat profesionālis. Un otrais jautājums. Vai pastāv iespēja atbalstīs, atbalstīt enerģētikas kopienas valsts, proti astoņas valstis, kas ir kaimiņos Eiropas Savienība 5, Rietum Balkānos, Ukraina, Moldova un Gruzija. Vai tās varētu izmantot enerģijas hartas nolīgumu? Dažkārt šīs valsts nonāk sarežģītā situācijā no ārējo piegādātāju viedokļa. Mēs vēlamies, un mēs arī esam mēģinājuši valstī palīdzēt, tuvināt tās. Varbūt ir kāda darbības joma saistībā ar līgumu, kas varētu šīm valstīm palīdzēt. Kā jūs to domājat? Paldies! Ja citu jautājumu nav, Sakrušņākums tad atbildēšu jautājumiem, kas jau izskanēja. Mēs esam darba attiecībās ar komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu. Mēs, es uzskatu, ka šis jautājums nāk īstē laikā, jo, kā jau es minēju, pat labāk mēs uh, vēlamies paplašināt enerģētikas hartu, šis process jau sācies. Patiesībā šai hartai ir ierobežot resursi, cilvēku resursi. Uh, sekretariātā ir nevairāk par 30 līdzstrādniekiem. Uh, Mēs tiešām ļoti ceram un norisinās diskusijas par, ar atbilstošajām institūcijām, ka mūs atbalstīs Eiropas Savienības diplomātiskais dienests un uh, vēstījums piebiedroties Eiropas uh, enerģētikas hartai varēs tikt nodots arī pa ES uh, diplomātiskiem kanāliem. Tas īpaši attiec uz G20 sanāksmēm. Tā ir tā vieta, kur var eh, nopietni ieguldījums sniegt arī ar darbības dienas. Runājot par Eiropas eh, rūpniecības atgriešanos, jeb reindustrializāciju un Krievijas agresiju eh, Eiropas austrumu daļā, tas ir saistīts tieši ar diviem pēdējiem jautājumiem. Vēlos pēc tam skaidri sacīt, ka Krievijas federācija no 1994. līdz 2009. gadam provizoriski īstenoja līgumu. 2009. gadā uh, Krievija uh, atteicās no provizoriskas uh, līguma īstenošanas. Kāpēc viņi tā darīja? Viņi minēja vairākus iemeslus, bet svarīgākais bija tas, ka Krievijas federācijā valdība 2003. un 2004. gadā pieņēma lēmumus par jukus uzņēmuma īpašuma atsevināšanu. To mēs uzskatījām par enerģētikas hartas pārkāpumu. Iespējams, jūs zināt par šo arbitrācijas tiesas lēmumu, kas pēc desmit gadu procesa tad noslēdzās šovasar, kad Krievijas federācijai bija e, piespries maksāt 50 e, miljardus e, ASV dolāru uh, kompensācija jukus investoriem. Tas ir lielākais sods, kas jebkad eh, šāda kompensācijas veidā būtu jāmaksā eh, gan šī līguma ietvaros, gan vispār. Krievijas federācija lūdza eh, Nīderlandes tiesā šo spriedumu atlikt. Tas var ietekmēt Eiropas enerģētikas drošību nākotnē, jo, kā daļa no Uh, šī uh, atrisinājumu, tad uh, investori varētu prasīt iesaldēt Krievijas valsts uzņēmums, un tas tad nu, izraisīs nestabilizētu zinām laiku. Runājot par uh, tranzītu pa Ukrainu, drošība galveno Ukrainas gāzvata, es domāju, ka enerģijas hartas nozīme mm, šai gadījumā arī nav apšaubām, taču problēma šeit ir tā, ka 2006. un 2009. gadā enerģētikas harta bija kā instruments, tas ir mūsu rīcībā, un līgumslēdzējiem pusēm valdībām ir iespēja to izmantot. Taču, lai kāds būtu iemesls 2009. Un 2014. gadā šis hartas instruments nebija tieši izmantots. Valstis iestājās drīzāk par politisku risinājumu, nevis par uh, jau viņu rīcībā esošā juridiskā instrumenta izmantošanu. Mēs tiešām uzskatām, ka Ja 2009. gadā enerģētikas hartas līgums tiktu izmantots, runa par to strīdu, kas tika atrisināts politiskā līmenī, politiskiem līdzekļiem, tad pašreizējā situācija būtu daudz vairāk paredzama un drošāka. Jo pašreizējās krīzes pamati tika ielikti 2009. gadā jo šādi tikt risināts gā, risināt gāzes krīze 2009. gada Ukraina. Runājot par atbilstību hartas nolīgumam. Kā jau jūs zināt, katrā juridiskā jautājumā ir tik daudz eh, advokātu, cik viedokļu. Krievijas federācijā eh, izskanēja šaubas par enerģētikas hartas trešās pakotnes atbilsmē enerģētikas līguma. Taču 2009. gadā viņi pārtauca šī nolīguma īstenošanu, taču viņi nekad neapšaubīja to nekādi tiesā. Tātad, ja starptautiska tiesa par, tā, par to nespriež, tad ļoti grūti ir spriest, vai enerģētikas harta zināmā enerģētikas pakotne uh, pārkāpa vai nē, kā to apgalvo dažas uh, balsis eh, Krievijas federācijā. Nu, to pat labāk nevar analizēt. Saskaņā ar mūsu sekretariāta iekšējo izvērtējumu mēs esam visnotaļ krasos, uzskatot, cik lielā mērā uh, E, trešās valsts uzņēmumu noteikumu īstenošana ir pārkāpums pret hartu vai nē. Nu, tikai e, tiesāšanās varētu naklējā ar galīgo lēmumu, jeb spriedumu. Runājot par mērķiem, atbalstīt enerģetikas kopienas energodrošības mērķi, vairums no tām valstīm vēlos sacīt, izņemot Serbiju, un uh, Melnkalne arī drīzumā ratificēs līgumu, jau ir enerģētikas hartas līguma parakstītā valstis. Es domāju, šis ir ļoti svarīgs elements enerģētikas drošībā. Te ir svarīga uh, ieguldītāja gaisotne. Šīm valstīm nav reāls ietekmes stiprināt piegādi. Viņam tās tikai var ievērot spēles noteikums vai nē. Šie ir mm, spēle, darba spēles noteikumi, un ja parakstītā valstis eh, šos likumus noteikums ievēro, tad sistēma darbojas. Ja kāda valsts nevēlas ievērot šos noteikumus vai tos pārkāpj, tad eh, līgumam ir savi īstenošanas mehānismi vai arī svira, ar kuru var šīs valsts sodīt. Taču tas nav uh, tiešajā reālajā laikā īstenojams mehānisms. Tā tas arī prasa laiku. Atbildot jūs priekšstādātāju jautājumu, es uzskatu, ka Serbijas uh, iestāja enerģētikas hartā līdz ar, Nīderland, līdz ar Melnkalni papildinātu šo kopainu. Visām Rietumbalkānu Balk Balkānu valstīm ir vienādi noteikumi, un es uzskatu, ka enerģētikas hartas vadība kas nākošgad eh, tiks nodota Grūzijas rokās 2015. gadā, mainīsies šī vadība, tad eh, mūsu Grūzijas partneri pilnīgi izmantos ne tikai enerģētikas kopienu, bet arī enerģētikas hartas līgumu. Es domāju, mūsu rīcībā ir visi instrumenti, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir vajadzīga prasmīgāk šo instrumentu izmantošana no Nacionālo administrāciju puses un arī no Eiropas komisijas puses. Paldies! Liels paldies! ģenerālsekretāra kungs turpina buzeks. Mm, iespējams, tāpēc, ka daudz mūsu komitejas deputāti nav klāt, man beidzot bija iespēja uzdot jautājumus šai diskusijai arī no savas puses. Tas man ir lielis, jo parasti tam mums pietrūks laika. Līdz ar to var sacīt, ka tas arī viss. Lielas paldies ģenerāls sekretāram par jūsu lielisko darbu, par jūsu ļoti labo prezentāciju. Tagad, dāmas un kungi Es sasīšu dažus vārdus poļu valodā. Tas ir ļoti svarīgi. Pēdējās divas dienas mēs izmantojām tulku pakalpojumus. Liels paldies viņiem, saka priekšsēdētājs. Par viņu darbu vēlos sacīt poļu tulkiem, ka 18. kanālā es pastāvīgi klausījos viņu tulkojumu, kaut arī šad un tad runāju angliski, es parasti klausos poļu kanālu taču vēlos pateikties visiem tulkiem, kas ir atbalstījuši mūsu darbu. Šīs pēdējās divas dienas mēs neesam pārsnieguši savu darbu orģinālajā plānā. Šai sanāksmē bija paredzēts, ka mēs veiksim darbu piecos. Paraugoties pulkstenīs, redzu, ka ir precīzi pieci. Tātad pat īstenot izmaiņas darba kārtībā, mēs neesam ievilkuši mūsu darbu. Tātad liels paldies visiem! Mūsu nākošā sanāksme būs jau pēc brīvdienām jaunajā gadā. Esmu pārliecināts par to, ka šī telpa un mūsu kolēģi ilgosies pēc mūsu nākošā darba. Tā tiksimies jaunajā gadā. Paldies!